Kopumā balsojam par vispār. Ir skaidrs, ka visas politiskās grupas ir pārstāvēts un nav pār daudz deputātu. Lūdzu, testa balsojums, izmēģinām, balsojam. Tātad tagad sākam balsot. Mēs joprojām veicam izmēģinājuma balsojumu. Balsojam, kad es saku balsojam, un beidzam, kad es saku beidzam. Beidzam. Visi ir nobalsojuši šajā izmēģinājuma balsojumā. Labi, tagad mēs balsojam par komisijas priekšlikumu izvirzīt Lints kungu kā kondēlu. Tas, kurš ir par, tas ir par, kas ir pret, pret, pret un kas atturās, atturās. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 304 par, 1 pret, 4 atturas. Līdz ar to mēs arī, arī iesakām komisijai un visiem apstiprināt Klinca kungu šim amatam un attiecīgi informēsim priekšsēdētāju konferenci. Tālāk, darba kārtības nākamais jautājums. Papildu pensiju kapitālu uzkrāšanas institūtu darbību un uzraudzību. Man izklausās vieglāk to izstāstīt nekā angliski, nekā vāciski. Brains Hayes, jums arī vārds, lūdzu. Thank, thank, thank you, President. Um, Paldies, uh, priekšsādātāji. Tiešām liels prieks par to, ka varu jums vēstīt par šo jautājumu, darbie kolēģi. Es labi apzinos, ka par to diskutēsim pirmo reizi, pēc tam, kad pirms pāris mēnešiem par to vienojās padome. Tāpat arī vēlos norādīt, ka esmu gatavs sadarbībai ar citiem ēnu referentiem. Dažus vēl neesmu saticis personiski, bet, nu, esmu gatavs šīm te sarunām. Un ja runājam par um, Tātad mūsu pašu ērtības labad esam sagatavojuši darba dokumentu priekšstādātāji, kas detalizētāk uh, izklāsta situāciju, kontekstu, kāds tad ir, uh, kādā tad ir nācis šis priekšlikums uh, tādā saprotamā valodā. Un sākotnēji bija tāds viedoklis, ka šis priekšlikums netiks tālāk virzīts jo prezidents Junkers eh, jau gribēja to norakstīt labāka regulējuma tātad šajā iniciatīvā, bet nu tomēr mm, eh, padome eh, lekta kājās to nepieļāva un Itālijas prezidentūras laikā apsveicu šajā sakarā, protams, padomi panāca to, ka šis priekšlikums tiek virzīts tālāk. Uh, te tiek izklāstīta šī priekšlikuma būtība, tālāk sako šī brīža situācijas apraksts pensiju nozare Eiropā. Eh, kāpēc eh, vispār komisija te, eh, grasās piedāvāt jaunu izdevumu, jaunu versiju 2003. gadā savulaik pieņemtai direktīvai? Tātad AJOP darba pensija fondi. Brian, Brian. īsumā lūdzu, jā. Ja? Es atvainojos, man jāpārtrauc. Ļoti, ļoti nepatīkami, bet kolēģis Ferbers atsāka šo darbu kārtību desmit minūtes pirms. Un es uzskā, paskatījos, ka šādos vēl nav atnākuši, tad mans priekšlikums būtu tagad pauzīte. Un tad 4.15 atsāksim, sadāk tam nav jāk šobrīd. Labi? Jā, labi, sarunāts.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 Econ point nine reloaded. Nu ko, mēģinām vēlreiz. Kolēģi, es skatos, ka tagad ir vairāk nedaudz ēnu referenti, drusciņ labāk. Un vismaz visiem bija iespēja ierasties, kas bija tā kā plānojuši. Brian, tad es lūdzu vēlreiz tevi pastāstīt par savu jautājumu, ko tu sāki, un pārējie no savas puses uzreiz varu pateikt. Šī pirmā viedokļa apmaiņa. Un tālāk to izskatīsim jūnijā, jūlijā, līdz to tas tā kā garāks process. Šis tikai tāds pirmais solis. Lūdzu, Brain. Thank you again, President. Paldies vēlreiz, priekšsēdētāji. Tiešām Šī ir lieliski iespēja noturēt uh, pirmo sarunu par šo ļoti nozīmīgo priekšlikumu. Prieks, ka ir pievienojušies visi ANU referenti. Uh, un uh, tās sarunas, kādas esmu risinājis līdz šim, ir bijušas ļoti vērtīgas un paļaujos, ka tādas būs arī nākotnē. Um, šī ir saruna par nozīmīgiem jautājumiem, jūs labi apzināties to un zināt to, ka pirms divām nedēļām izdevām darba dokumentu, kas izklāsta šī priekšlikuma būtību eh, vienkāršā saprotamā valodā, paskaidro, kas, ko ar to eh, tiek mēģināts panākt, kādas pārmaiņas, ieskicē arī to kontekstu un vēsturi. Eh, un šis darba dokuments jums var izrādīties pat ļoti noderīgs. Kā jau centos teikt pirms brīža, vien brīdī jau izskatījās, ka šis priekšlikums tālāk netiks virzīts, tiks eh, norakstīts eh, tātad Junkera komisijas labāk regulējumā, tātad šajā kampaņā. Tomēr komisija ir pārdomājusi un tagad šis priekšlikums tiek virzīts un jūs jau zināt, mm, kā padome arī eh, par to spēja vienoties pagājušā gada decembrī, tā līdz prezidentūras laikā tika apstiprināta vispārējā pieeja Un līdz ar to mums ir priekšlikums, mums ir, kā teicu, vispārējā pieeja, padomē apstiprināta, un tas ir ārkārtīgi mm, vērtīgi. Tātad divas institūcijas jau ir savu konceptuālo piekrišanu uh, devušas. Un uh, vēlos tad pastāstīt, kas tas IORP tāds ir, uh, kas ir šīs uh, papildu pensijas, uh, kāda ir. Um, šī brīža pensiju ainava, tā teikt, Eiropā un kādas pārmaiņas vēlamies panākt. Jo te eh, ir tikai viens elements šajā kopējā pensiju ainavā. Eh, situācija ir mainījusies, laikam ritot, un komisija to ir uztvērusi un piedāvā eh, grozīt regulējumu, ņemot vērā par to, ka mm, regulas iepriekšējais izdevums ir 2003. gadā. Un kas tad tiek piedāvāts? IRP tātad eh, darba mm, pensiju eh, fonds, fondi, eh, tātad, kas apsaimnieko darba devēja uzdevumā darba ņēmēja pensijas, lai tās tad vēlāk, dodoties pensijā, šie, šie strādājušie, šie bijušie strādājušie darbinieki varētu saņemt. Nu, dažās valstīs tās eh, dēvē par vecuma pensijām, eh, tā, tā, tā, tā ir tāda iemaksu eh, pamat pensiju schēma, ko jūs uzkrājat tātad, strādājot, un ir trešais pensiju līmenis, ko tātad papildina paši strādājošie brīvprātīgo no savas kabatas. Nu, šāds ir šis te. Uh, Eh, pensiju, pensiju sistēma, IRPS, eh, ir otrā pīlāra elements. Un šādi, šādu fondu ir Eiropā ir vairāki tūkstoši, daži no tiem milzīgi, eh, apvienojot milzīgu uzņēmumu strādājošos no vairākām nozarēm. Citi apvieno kādu simts varbūt personu pensijas Eh, tā kā ir pāris eh, lielie, milzīgie, un tad ir eh, tūkstoši, vairāk tūkstoši tādu sīko. Kopējā aktīva vērtība ir 2,5 triljoni no 7,5 triljoniem, kāds ir kopējais šis pensiju uzkrājums, un 12. gada jūnijā, mm, diemžēl, tikai 84, jo RPS bija tādi, kas uh, bija, kas spēja darboties pārobežu līmenī. Tā kā lielākā daļa, tātad liela daļa joprojām uh, darbojas tikai savas valsts kontekstā, un varbūt uh, tā tam nemaz nevajadzētu būt. Uh, šī brīža situācija pensiju nozarē Eiropā. Man nemaz jums nav jāstāsta, cik tas ir nozīmīgi, ņemot vērā demografiskās pārmaiņas Un tātad pensijas vecuma cilvēku skaits 2060. gadā Eiropā sasniegs 53%. Šobrīd četri strādājošie strādā par labu vienam pensionāram, kur pretī tuvākajās desmitgadēs sanāks tā, ka vienam strādājošajam ir jāuztur gandrīz pusotrs pensionārs. Uh, Tā kā, nu, tās būs milzīgas pārmaiņas, e, tīpaši dalībvalstu līmenī, kā mēs spēsim, e, kur mēs ņemsim naudu, lai e, šī brīža strādājošie varētu paļauties, ka viņi saņems pensiju līdz šim brīdim tā ir principā bijusi dalība valstu atbildība, kā par pirmo, tā par otro pīlāru. Tiešā veidā dalība valsts ir tās, kurām pensiju schēmas ir jāuztur, jāmodernizē, citas to ir darījušas, dažas to ir darījušas, citas nepārāk. Jebkurā gadījumā ir skaidrs un ir tāda zināma piekrišana un ieprātība par to, ka IRP priekšlikums var zināmā mērā sekmēt to, ka mm, tātad kopumā pensiju sistēma Eiropas Savienībā darbojas efektīvāk. Un ko tad komisija vēlas panākt? Pirmā IRP eh, direktīva tika apstiprināta 2003. gadā, un tās eh, uzdevums bija darīt iespējamu, eh, ka pensiju fondi var gūt labumu, izmantot brīvo kapitāla kustību un līdz ar to iziet tātad pārobežu arēnā. Un dalību valstis šo principu ir praksē īstenojušas uh, vairākos tādos veidos, piegainos, kaut arī lielākā daļa IORPS joprojām darbojas mm, tīri tādā nacionālā kontekstā. Un komisija tagad uzskaita, eh, kāpēc, un pamato, kāpēc direktīva ir grozāma. Tas ir, protams, labi, jo kurā gadījumā tas ir tikai krietna saimnieka pienākums eh, pielabot, eh, saremontēt savu, savu saimniecību, un ja kāda direktīva ir mm, morāli novecojusi, tad uh, Eh, tad eh, tas ir jādara, un arī mums kā parlamentam, kā līdzlikumdevējiem eh, ir jāskatās, kas ir, kurš no spēkā esošiem tiesību aktiem jau ir novecojis, kurš ir jāpielabo, un mm, komisija norāda, tātad, ka joprojām ir tādi objektīvi šķēršļi mm, šādu fondu pārobežu darbībai. Uh, bet ir arī potenciālie ieguvumi, eh, kuru ceļā nenāktos eh, saglabāt kaut kādas mākslīgas barjeras, nepamatotas barjeras. Un komisija uzskata, ka šādu pensiju fondu ne, mm, tātad labumi guvējiem, eh, subjektiem, klientiem pienākas šāda brīvības izvēle. Un cilvēka dzīvē ir vairāk liela lēmuma. Pirmais - profesijas izvēle, darbvietas izvēle, varbūt savas mājas, savu īpašumu pirkšana. pirkšana. Un šāda brīvība pienāks mūsu pilsoņiem, un šeit nenāktos likt ceļā kaut kādus mākslīgus šķēršļus un ierobežojumus. Un, nu, tātad šeit ir lielā mērā runa par mūsu pilsoņu informēšanu, par viņu tiesībām uz informāciju. Uh, Un, kā jau teicu, arī padome ir devusi savu piekrišanu, mm, gan panākot uh, būtiskus grozījumus, pārmaiņas uh, komisijas sākotnējā priekšlikumā, um, rakot būtiskos jautājumos, un uh, šai sakarā man jums jāatgādina, ka bija viens tāds pretrunīgs elements, un jāteic, ka ļoti tāds delikāts jautājums, jūtīgs jautājums vairākām valstīm. Runa bija par to, tātad, ka padomu vispār ir vienojusies par šo priekšlikumu, tas ir kaut kas, tas ir kaut kas ievērības cīnieks, un mums eh, to kā tādu nāktos arī novērtēt, eh, kur dažām valstīm bija ļoti kategoriski iebildumi pozīcijas. Un, eh, nu, tā tad, kāda tad pieeja tiek piedāvāta? Pirmam un galvenam kārtām jāatzīst tas, ka Mm, lietas e, ļoti lielā mērā paliks dalībvalstu ziņā, e, būtu e, aplami un neprātīgi šeit kaut kādu tāda viena izmēra universāla piegriezuma politiku uzspies dalībvalstīm. Mums vienkārši ir jāatzīst to, ka realitāte ir tāda, kāda tā ir. Pensiju piedāvājums un, un, un nodrošinājums dalībvalstīs būtiski atšķirs. Uh, un tam ir vēsturiski iemesli. Vairākās eh, valstīs ir eh, izsens bijusi ļoti tādā eh, iesakņota sastarpēju uzticēšanās starp darba devēju un darba ņēmēju. Darba devējs, devēja vairākās valstīs ar, ar ļoti tādu lielu cieņu un, un rūpēm ir lolojis savus strādājošos uh, Eh, un, nu, protams, tas ir arī arotbiedrību nopelns. Eh, šeit ir runa principā par sociālu, sociālās politikas instrumentu. Eh, otrs, ko vēlos atzīmēt, nu, tas ir, tas noteikti ir ar daudz plašāku ietekmi atsevišķās valstīs, bet pat šajās valstīs, kurās IORPS nav, nu, tāds jaudīgs un plašs instruments, tik un tā uh, pienākas, uh, pilsoņiem pienākas šīs tiesības un informācija. 3,5 miljoni eiropiešu šobrīd strādā ne savā um, dzimtajā valstī un pilnīgi noteikti tuvākajos gados uh, šis skaitlis pieaugs. Un viens no faktoriem, kas ietekmēs viņu izvēli par savu darba valsti, mītnes valsti, uh, Eh, noteikti būs eh, tas, kādas sociālās garantijas, eh, kādas, kādu pensiju politiku piedāvā potenciālais darba devējs, šī potenciālā valsts. Un Eiropas darba spēka mobilitāte mm, tātad mainās, un no tā loģiski izriet, ka tādi pārobežu līmeņa IORPS uh, Uh, kļūs jo nozīmīgāki. Trešām kārtām viens no būtiskajiem mērķiem manā izpratnē ir uh, konsolidēt vienoto tirgu tieši uh, šī, šī pakalpojuma līmenī. Dažas valstis to ir sīki un smalki, ļoti smagnēji noregulējušas, citas atkal to atstājušas tādā lielākā pašplūsmā. Tā kā priecājos par to, ka komisija šeit nav pārkopējusi eh, kaut kādus punktus un principus no apdrošināšanas eh, tiesību aktiem. Eh, šeit nav tā iespējams viens pret vienu pārkopēt kaut kādus principus, lai, teiksim, garantētu to, ka šādas schēmas, šādi fondi nodrošina maksāt spēju laika gaitā. Nu, bet eh, principi, kas pārņemti no apdrošināšanas pasaules, šeit nebūs īsti piemēroti. Tā kā komisija to atzīstam ir piekritusi, pieņem zināšanai arī padomas rekomendācijas. Vēl jāatzīmē tas, ka saziņa, informēšana ir eh, pašsaprotama lieta. Darba ņēmējiem pienākas uzzināt, kāda, kādi pensijas nosacījumi eh, tiek piedāvāti, Eh, ko piedāvā darba devējs, ko piedāvā mītnes valsts, un ir eh, brīnišķīgi piemēri no pāris valstīm. Eh, Nīderlanda, piemēram, ir tādu paraugu standartu ieviesusi šā, šā, šādas informācijas sniegšanai darba ņēmējiem, un šādi modeļi paraugi, es domāju, būtu jāņem vērā visiem, visiem, un šķiet, šāda standarta, standartizētas informācijas, tādas pakas dokumentācija, mūsuprāt, būtu ieviešama kā obligāta prasība. Un eh, varu tikai paust cerību, ka mēs eh, spēsim atbalstīt šo iniciatīvu. Eh, un jau kaut kad mājā esmu visnotaļ gatavs uzklausīt jau kādas idejas un priekšlikums par to, ka uh, šis priekšlikums ir uzlabojums, bet uh, tomēr aicinātu šeit nepārspīlēt uh, ņemot vērā to, ka cik smagi nāca šī vienprāt, šīta vienprātība padomas līmenī un tagad ar kaut kādām tālajošām ierosmēm un pārmaiņām šeit mums nevajadzētu sabotēt un visu šo te labo institīvu. Paldies! Paldies, Salākes un Devādā! Analīze daudz, lūdzu. Thank you very much. Liels paldies. Kā jau priekšsēdētājs norādīja, tagad runāšu Pola vārdā. Polam tiešām žēl, ka viņš nevarēja šodien ierasties, bet mēs esam šo jautājumu ļoti plaši pārunājuši. Nedaudz varbūt um, atkārtošos, norādot tām lietām, ko viņš lūdza mani paust. Pols teica, ka gribētu pateikties referentam par darba dokumentu, kurā ļoti labi ir apkopoties svarīgākie jautājumi šīs diskusijas ietvarā. Varu pievienoties Heizes kunga ziņojumam par tādiem spēcīgiem iorps visā Eiropas Savienībā ar spēcīgu sociālo dimensiju un varu novērot, varu atbalstīt arī viņa novērojumu par to, ka šis tusjē ir tik ļoti sensitīvs saistībā ar to, ka ir maz dalībvalstu, kur ir otrā pīlāra pensiju sistēmas kur tātad šis pienesums uh, salīdzinot ar IKP būtu augsts. Referentam ir taisnība norādot, ka šeit mēs primāri runājam par sociālām iestādēm, uh, un um, tātad finanšu tirgus tiek piesaistīts, lai nodrošinātu um, tātad ienesumu, kas, um, ko izmantotu šo pensiju saņēmēju. Tomēr man tika lūgts arī norādīt uz zināmām bāžām, kas kolēģim ir šajā jomā. Viņš norādīja uz to, ka darba dokuments, kuru ir izstrādājis Heizes kungs, piemin to, ka ietekmes izvērtējuma valde komisijā ir analizējis divreiz šo dosjē un nevarēja nākt klajā ar pozitīvu atzinumu. Pols saka, ka viņa prāt tas ir tiešām būtisks elements, un viņam, diemžēl, ir jāpievienojas referenta novērojumiem par to, ka iebildumi tātad no ietekmes izvērtējuma valdes vēl aizvien ir spēkā. Turklāt viņš arī norāda Eiropas parlamentu izpētes dienests ir nācis klajā ar ļoti uh, kritisku sākotnējo vērtējumu šim dosjē. Pols arī norāda, ka tas, ka trūkst pienācīgi ietekmes izvērtējuma, rada bažas par priekšlikuma un piedāvāto pasākumu Eiropas dimensiju. Šī dimensija varbūt varētu neizdoties, um, tad, ja mēs no priekšlikuma izslēgsim kapitāla prasību. Uh, tātad šīs prasības, bet, ja tā, tad komisijai mums vajadzētu informēt, kādēļ šis priekšlikums vēl aizvien bija vajadzīgs. Un otrkārt, tā, Pols arī norāda, nav īsti skaidrs, kādēļ tagad ir jārīkojas, jo priekšlikumā nav iekļaut informācija par nekādiem laika grafikiem vai plāniem, ne arī norādīts uz pasākumu secību, un tiek jautāts, vai komisijas pārstāvis varbūt mums varētu sniegt papildus informāciju pēc tam, kad būs notikusi viedokļa apmaiņa. Nobeigumā vēl Tanga kungs norāda, ka kā nu referents viņš vēl aizvien pārunā šos jautājumus ar sociālistu grupu, jo īpaši paturot prātā to, ka ir um, vēlme panākt labāku regulējumu, par to, to atsaucās arī Heize kungs, Polam ir bāžas par to, ka šis priekšlikums neobligāti vēl ir tātad um, izpildījis šīs prasības. Uh, Un tādēļ būtu svarīgi, lai mēs spētu arī skaidrot pilsoņiem, kādai priekšlikuma attiecīgajā brīdī ir vajadzīga. Paldies! Paldies analīzam, paldies! ECR grupas vārdā Ashley Fox lūdzu. Paldies priekšsādātāji! Arī es gribētu pateikties referentam par ļoti visaptvarošo un vērtīgo darbu dokumentu. Manuprāt, Tur īsāk nekā astoņās lapusēs ir rezum, rezumēti šie jautājumi, ar ko mums jāskars. Un, ja kāds grib saprast, par šis rezumējums tiešām ļoti vērtīgs un labs izējas punkts. Varu pievienoties sociālistu ēnu referenta teiktajam par komisijas ietekmes izvērtējumu valdi. Un tur tiek norādīts, ka divreiz skatot šo priekšlikumu, viņi nevarēja nākt klajā ar pozitīvu atzinumu. Tādēļ man vēl aizvien ir jāpārliecina, ka šeit ir nepieciešams tiesība akts Eiropas Savienības līmenī. Paturot prātā to, ka komisija nav atsaukuši šo priekšlikumu, manuprāt, referentam ļoti pamatota pieeja. Bet jautājums par to, vai komitejām jāpanāk vienprātība, ka neiesim tiešām uz priekšu, nu, ja šāda ideja būtu, es ar prieku to pārnāk tālāk. Varu pievienoties ideja, ka šī priekšlikuma mērķis atvieglot iekšējā tirgus darbību, uzlabotu uh, caurskatāmību, pārvaldību, pievienojies arī referentam par to, ka uh, nevaram šeit izvēlēties tātad viena pieeja visiem. Ir tikai četras valstis, kurās ir šādas IORK normas, un šīs iestādes kalpo sociāliem mērķiem un ir sasaistītas tātad ar dažādām darba likuma tradīcijām. Tādēļ jeb kādai likumdošanai ir jā, jānodrošina pienācīgas elastības iespējas dalību valstīm, vai arī mēs riskējam ar to, ka IORP uh, kontekstā būs milzīgi resursi jāvelta tam, tātad šādai piemērošanai, bet uh, ieguvumu nebūs. Ja mēs aizvietosim mazās pensijas schēmas, tā rezultātā daudziem uh, cilvēkiem, kam ieņēmumi nav augsti, uh, visticamāk būs eh, jāsamazina vēl jau tālāk savas pensijas, lai sektu šīs izmaksas. Tādēļ jau kādām jaunām prasībām ir jāsastrādājas ar nevis pretrunā ar esošo uzraudzības režīmu. Un priekšsēdētāji piecas mums bažas konkrēti, pavisam īstās minē, minēšu, prasība visiem tātad. Uh, ierēģiem būt uh, pienācīgi kvalificētiem. Tas nozīmētu um, pie tā, ka bieži vien tiek izvirzīti um, tātad šādi aizvietotāji pārstāvi, un ir ideja par to, ka šī norma būtu jāsvītro no teksta, arī es to vēlētos. Tālāk um, šīs depozitāra prasība uh, kas sarežģīs efektīvas pensijas mazāk apmaksātiem darbiniekiem. Mums nevajadzētu pārmērīgas transparences prasības, tātad pārmērīgi de detalizētas noteikti, jo tam būtu nopietnas seks attiecībā uz pensiju politikas izstrādi kā tādu, un tas um, nozīmē, ka Eiropas Savienībai pieveic, pieaug kompetence. Mēs gribētu izvairīties no riska, ka ir vienota pieeja visur attiecībā uz uzraudzības un piesardzības riskiem, jo tas samazinās elastības iespējas dalībvalstīm pielāgot, pielāgoties dažādiem riskiem dažādos tirgos. Un pilnībā var pievienoties arī referenti izvēlētajai pieeja attiecībā uz to, ka būtu jebkādi grozījumi, izmantojot parasto likumdošanas procedūru. Uh, ja izmantosim deleģētos aktus, tad būs pārmēru tātad preskriptīvs regulējušais režīms un gribētu no tā izvairīties, to vajadzētu svītrot. Padomes vispārējā pieeja ir panāks progresu, uzlabojot lielu daļu komisijas sākotnējā teksta priekšlikuma, un parlamentam tagad vajadzētu balstīties padomes panāktā, lai nodrošinātu vislabāko risinājumu gan, jo, gan arī tātad um, šīm iestādēm. Paldies! Paldies, Ashley! Sofija Infeld, Infeld Alde vārdā lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies arī referentam, atvainojos, ka nedaudz nokavējos. Mēģinot cīnīties starp divām komitejām, tas reizēm sarežģīti nākas. Divi vispārīgi principi, kam vajadzētu būt vadošiem mūsu diskusijās. Pirmkārt, kā jau to minēja referents, piesardzīga pieeja. Jā, tai var piekrist, tomēr tajā pašā laikā Manuprāt, nevajadzētu būt šeit nekādiem tabū jautājumiem. Ideja par to, ka visi, pat tā tad, ja ir četras valsts, kurš elements skars visvairāk, ja četrās valstīs viss ir kārtībā un neko mums pārāk nevajag pārrunāt, nu, tas, manuprāt, ir pāragrs secinājums. Turklāt vajadzētu būt arī piesardzīgiem par to, lai šī diskusija nepārvērstos par debati, kurā iesaistās tikai četras valsts. Gal galā te mēs runājam par Eiropas līmeņa iniciatīvu. Varu pievienoties dažiem no svarīgajiem sakotnējās direktīvas izvirzītiem mēķiem un arī pārskatīšanai, nu, no, piemēram, tas, ka tiktu panākts uh, uzlabojums vienotajā tirgu, samazināt šķēršļi un barjeras, tiktu uzlabot uh, spārrobežu, tātad pensiju izmaksu un organizēšanu, un tiktu uzlabot arī pensijas, um, tātad izmaksas drošība, jo bieži vien tiek norādīts, ka tā kā IORP kalpo sociālam mēķim, mums tos nevajadzētu pārnāt. Manuprāt, gan vajadzētu gan. Jo kāreiz tieši ir šis sociālais mērķis. Nīderlandē ļoti labi izstrādāta IORP sistēma. Kopumā tā labi darbojas. Tam, tomēr tas nenozīmē, ka tā ir imūna pret jebkādām problēmām, kā jau mums to parādīs arī finanšu krīze. Ir, protams, zināmi mīnusi, bet vēl aizvien, manuprāt, sistēma manā valstī ir lieliska. Tomēr, kā jau minēju, ir vājās vietas, ir zināmi mīnusi, un, manuprāt, riski, uz to norādījusi arī finanšu krīze, šie riski aizvien lielākā mērā tiek pārlikti un uzlikti jaunajai paudzei. Tādēļ, ja mēs runājam par sistēmu, mums jābūt pilnīgi skaidram, kādi būs ieguvumi vecākajai un arī jaunākajai paudzei. Un es ar lielām bažām gribētu norādīt, ka daļa no riska neproporcionāli tiek pārnesta uz jaunāko paudzi. Un tādēļ, manuprāt, būtu tomēr svarīgi pārrunāt šīs sistēmas tātad, tādu vienoto raksturu uh, negribētu izmantot citus terminus, kas dažus varētu nobiedēt. Un, manuprāt, ir pamatot to pārnāt arī Eiropas līmenī tādēļ, pretstatā, nu, dimantam pilnīgi viss pārējais mainās un arī pensiju fondu raksturs mainās, tiem ir jāmainās, jo galu galā darba dzīves um, tendence arī mainās. Uh, Ja tagad cilvēki neuzsāk uh, karjeru 15 gadu vecumā un nav tā, ka 40, 50 gadus pavada pie viena darba devēja, nu tagad biežāk uh, darba devēja mainās, cilvēki pārvietojas Eiropas Savienībā, strādā citās valstīs, to mēs gribam veicināt, uh, strādā neatkarīgi pašnodarbinātā kārtā, reizēm paņem pauzi. Tas nozīmē, ka šīs tendences mainās un arī darba tirgus struktūra mainās. Arī Eiropas darba tirgus struktūra mainās, un tādēļ, manuprāt, būtu nepieciešams tomēr to pārnāt Eiropas līmenī. Manuprāt, ir tiešām žēl, ka manā valstī daži uzreiz uh, vienkārši piesauc um, tātad uh, to sliktāko variantu un saka, nē, nē, Briselē nevajadzētu ķerties klāt mūsu pensijām, bet tas jau nav tas, tā, ko dara Eiropa. Uh, un man vairāk uztrauc tas, ko dara paši pensiju fondi, kā jau es minēju, tātad nepār, tātad neproporcionāli pārnesot šo risku uz um, jaunākajām paudzēm nākotnē. Tādēļ, manuprāt, nevajadzētu būt kaut kādiem jautājumiem, kas ir kā tabū, ka tos nepārunājam. Nē, tā nevajadzētu. Mums ir galu galā arī atbildība pret nāk nākotnes paudzēm un ne tikai esošajām. Un nobeigumā vēl Nīderlandes kolēģim Boltanga kungam, kurš nav šeit, gribētu norādīt, nu var jau būt, ka tas, um, tātad um, viņa teiktais savā ziņā sasaucas vai atspoguļo to, ka Nīderlandes pensiju fondi un to pārvaldība, tur liela loma ir um, sociāliem partneriem un arotbiedrības, ja godīgi, nav vairs tik um, pārstāvošas, tautu pārstāvošas kā kādreiz. Mums, mūsu valstī dalība arotbiedrībās nav īpaši bieža, tagad vidējais tātad nu, vecums arotbiedrību dalībniekiem 56 gadi, ja nemaldos, tādēļ būtu tomēr svarīgi ņemt vērā arī nākotnes paudžu vajadzības, ne tikai šobrīd strādājošos cilvēkus un tos, kas saņem pensijas. Paldies! Danke, Sofija, für die GUE, als nächster Miguel Urban Crespo. Grafijas, presidente. Paldies, priekšsādātāji. Dāmas un kungi, es domāju, ka šis konkrētais priekšlikums ir ļoti precīzi vērsts uz to, kādā veidā paplašināt šāds normas arī uz valsts sektoru. Jo šobrīd valsts sektorā tas, ko mēs uzskatām šobrīd sistēmu, nu, tas ir ļoti nopietns cīņas rezultāts. Dažkārt tur mēs esam cīnījušies ar pilnīgi nepieņemamu praksi, kur īstenojuši atsevišķi uzņēmumi, kas ir graujuši darba tirgu. Dažkārt šāda akciju kapitalizēšana ir notikusi nepieņemamos veidos. Tāpat arī mēs uzskatām, ka pieši vien nav pieņemams pensionēšanās vecums daudzos privātu sektoru nozarēs. Ja mēs skatāmies pārnozarēm, ir ļoti nozīmīgi, kā mēs nodrošinām, kā, ka mēs nesamazinām valsts sektora pensijas ar šādām iniciatīvām šādā jomā. Mums tomēr jānodrošina, ka mēs labi saprotam, kas notiek arī privātā jomā. Un tam ir jābūt pirmkārt skaidrai izpratnē uh, izcelsmes valstī, kurā tiek uzkrāta un veidojas šī pensija. Labi, mums jāsaka arī izapturoši tādi skaidri noteikumi, un jābūt pārliecība, ka noteikumi tiek ievēroti. Un tiem jābūt pareiziem noteikumiem, jo mēs visu laiku runājam par vēl pieaugošu kapitāla mobilitāti un investīciju mobilitāti. Tas viss ļoti rūpīgi jāizpēta. Vispār, viss šī Junkera plāna pieeja ir balstīta uz investīcijām. Viņa ideja ir tāda, ka bet mēs nevaram to uzgrūst vienkārši uz darbinieku pleciem. Viņi nevar vienkārši investēt visās savās jomās paši. bet investīcijām ir jābūt pakļautām skaidriem noteikumiem. Nevar būt tādas investīcijas, kas tālāk apdraudētu strādnieku darbinieku labklājību, kas dažkārt jau parādās. Pensiju fonda dažkārt uzvedas pilnīgi nepieņemamos veidos. Un galu galā pensiju tā arī neseņem galā, tam, kas tam bija, tie, kam tā pienācās. Paldies, Miguel! Un tad vēl no ēnu referentiem uzklausīsim zaļo vārdā Dekota kungu. Paldies priekšsādātāji. Paldies referentam par sagatavotu datu dokumentu mūsu diskusiju sākumā. Uzklausīju tagad arī citu sēnu referents. Liekas, ka būs tiešām būs interesants diskusijas arī turpmāk. Ko tad īsti mēs šeit vēlamies panākt? Man nedaudz pārsteigt, manis polstanks jūs pašu vārdos, ka viņš nosaka, ka viņu nepārliecina, šis regulas nepieciešamība. Pārsteidzoši. Es uzskatu pilnīgi pretēji. Es tieši redzu, un bet es redzu, ka te atspoguļas uh, ni Holandas, Nīderlandes iekšējās debats. Un tad mums jāpaskatās, lai mēs neizvedam to kā vispār Nīderlandes politisko debašu jautājumu šeit jo te ir jau te plašāk nekā tikai papildus pensiju jau valsts, jo Nīderlands privāta pensiju fonda ir tūkstošiem miljardi eiro, kas viņiem ir, un tam visam ir nopietnas seks arī Eiropas ekonomikā. Tieši tādēļ par to jautājumu jārunā Eiropas mērogā. Tā ka man šī nostāja skaidra. Un es piekrītu Sofija Intvaldē, pasaule mainās. Pensiju fondi, katrā ziņā vairs nav tas, kas ir skaidri noteikts, kad Eh, cik liela iemaksa, tik liela arī atdeve, te liels mainās. Cilvēki, kas uzticās pensiju fondiem, viņiem būtu gan jāzina precīzi, kas notiek, ko tad viņu iemaksas dos galu galā. Tā kā, nu, tas, ka no eh, strādāšanas vienā vietā ilglaicīgi uz vienkārši strādāšanu ilgi, tas arī maina visus spēles noteikumus. Tā kā te ir jārunā par Eiropas noteikumiem. Es arī piekrītu, ka jābūt zinām piesardzībai. Bet es nedomāju, ka kāds vispār te kaut ko pretēju. Kad darīsim, ko gribam, nevajadzēs, nebūsim piesardzīgi. Nu, kam sija tā nesaka? Un ir skaties padomi. Viņam veidojas kā tāda ne, vispār nekāda pieeja neveidojas. Dažs komentāri no manas puses. Komisija var atsaukties iekšē tirgus pantiem kā pamatu juridisko. Manuprāt, gan tas nešķiet pats svarīgākais jautājums, kāpēc mēs par papildu pensiju jautājumu šeit runājam. Manuprāt, tas arī nav tik svarīgi, lai papildu pensijas mēs uzskatītu kā kaut kādu papildus iespēju strādāt jebkurā valstī, jebkuras Nīderlandes uzņēmums var doties un strādāt arī Vācijā un itālāk izmantot kā savu tiesību sistēmu. Uh, Nu, tas nav pats svarīgākais. Svarīgākais ir drošība un sarskatāmība patērētājiem. Tie lūk ir svarīgākie divi jautājumi. Un to arī vienmēr vajadzētu atgādināt un kā pašu centrālo jautājumu skatīt. Par drošību. Es zinu, ka pensiju fonds mēs nesam pakļaujuši jau kāda veida kvantījumu problēmu, prasībām, pat nesamaksāt spēju divi neko. Bet vienlaikus no pensiju fondiem mēs nevaram pieprasīt tagad lai viņi tad to, ko viņi sola, ka viņi darīs, ka viņi to arī izdara, ka tas viss tiktu pārbaudīts. Tas tiešām ir tik svarīgi, lai būtu pārliecība, ka šāda adekvāta novērtēšana tiešām ļautu pārliecināties, ka pensiju fondu to visu izdara. Tā kā es nesaprotu, kāpēc te būtu jābūt atšķirībām. gal galā. Šādas prasībām ir jābūt arī pamatotām un ar konkrētu novērtējumu. Tā kā drošības jautājumi pats pats svarīgākais. Tālāk par caurskatāmību. Es piekrītu, ka labā harmonizācija ir ļoti svarīga. Es piekrītu referentam, ka te nav jānodarbojas ar mikromanagementu, bet gan būtu precīzi jānosaka Un jāsaka, ko mēs vēlamies piedāvāt. Vai te ir zināms skaidrs prasības vai mikroprasības? Ja kāds saka, nu tas izklausās tādā mikro līmenī, jūs sakat, mēģināt precisēt, ko jūs vēlaties panākt. Ne nu, uzreiz visas prasības arī tiek apro mikro līmenī noregulētas. Nu, pensiju fondu, es domāju, īstenībā ir priecīgāk, jo mazāk prasību, jo labāk. Jo viņi saka, mēs tā kā viss tiekam galā lieliski arī bez jums līdz šim, nu tad arī neko neprasiet turpmāk. Tā ir viņa parasta atbilde. Bet cilvēkiem ir svarīgi caurskatāmība, lai viņi zinātu, kur tad viņa nauda paliek. Tā kā jūs droši vien nepārsteigts, ja zaļo ēnu referents, protams, runā arī mūsu interesē. 29. pāns, ja mēs runājam par risku novērtēšanu nākotnē. Arī vienam klimata pārmaiņas kas būtu arī jāiekļauj. Actually, es redzu, tu jau piedošana, bet ja mēs runājam par nākotni un par pensiju fondiem, tas skaidrs, līdz ar to viņi pensiju fonds investē ļoti riskantos pasākumos ilgtermiņā, nu tad viņiem ir jāinformē savi patērētāji, klienti. Un pensiju fondi ir tieši tie, kas nodarbojas ar ilgtermiņu investīcijām domāt par nākošajām paudzēm. Tā kā tas ir uz 50 gadiem nerad. Tā kā tas ir ļoti svarīgi. Tā kā jūs varat sagaidīt arī no mums, ka mēs, protams, strādāsim pie tādiem grozījumiem, kur mēs tieši aktualizēsim vēlreiz arī par eh, klimatu pārmaiņu aspektiem. Un 29. pants jau sikmē to eh, signalizē, ka arī komisija to sapratusi. Tā kā pie tā vēl strādāsim un ar Ešlību pieceļotām noteikti sadarbosimies. Un nu, pat svarīgāko pateicu un vēlos vēlreiz kopsalkumā, jā, mums ir šāda piesardzīgā pieeja, un mēs visi būsim viensprāts, bet te tomēr ļoti labs pamats, kādēļ Eiropa izskata šāds tomēr arī pensiju fondus, jo tam ir ļoti ietekmi, nopietni ietekmi uz Eiropas ekonomiku un jānodrošina drošība un caurskatāmība. Man savukārt tas ir daudz svarīgāks nekā mums, kad iekļautais iekšē tirgus eh, tiesiskais pamats. Esmu pārliecināts, ka mums būs interesants debats. Nu, veidosim to, kā Eiropas Savienības debats, nevis tikai atsevišķo valstu debats. Paldies, Bāsa! iesaistoties arī ne, nu, holandiešu un nīderlandiešu debatēs, arī labprāt iesaistos. Un papildus ir pieteicies arī Tomas Mans. Paldies, priekšsādātāji! Nu, nav tikai, tikai ka nīderlandieši orientēto šajos jautājumos. Jo profesionālās pensijas, papildu pensijas, Vācija veido 470 miljardus eiro eiro. Sēdesmit četri miljardi eiro jau nav nokrituši no debesīm, tie ir reāli uzkrāti. Un mums bija arī, protams, skaidrs toreiz, ka mēs runājam par fi finanšu krīzi, tad mēs nevēlamies jauniešu parāk apgriotināt. Bet tagad ir skaidrs, ka pensijas arī skar jauniešu. Jo profesionālās, ja ir papildus pensijas, tas ir papildus apzināts izvēlēts. Un mūsu valstī Vācijā tas vienmēr bijis tā orientēts uz konsensu. Vienmēr ir tā, ka nevis tikai tiek iesaistīti sociālai partneri, bet tā ir jābūt. Tas tā ir no paša sākuma skaidri noteikts. Pirms diviem gadiem es arī pats sagatavoju šeit ziņojumu. Daži arī piedalījās šī ziņojuma izvedībā. 44 jā, viens nē un divi atturējās tikai. Tā kā tas jau bija ļoti labi. Uh, es domāju, ka arī šeit, Brian, es domāju, tev tas izdosies. Manuprāt, toreiz mēs izmantojam 50. pantu. Un es domāju, toreiz arī mēs varam atspēties uz tā un arī šeit to visu varam turpināt. Tas, ko īsti komisija piesniedz, to dažkārt nesaprot. Es toreiz norādīju, pats svarīgākais bija, ka mēs runājam nevis par maksātspējas noteikumiem un to piemērošanu arī profesionālajiem papildu pensijām. Toreiz komisija atzina, ka tāds ir, un toreiz arī izskatījās, ka Žons Klučinkas ir gatavs tā to pieņemt. Un Brēns arī jau toreiz norādīja, kādēļ tas tā ir. Komisija skaidri norādīja, ka šis jautājums ir jāizskat kopumā, uh, padomēji bija ļoti nopietnas bažas, bet arī daļai tādēļ, ka katrai dalībvalstī ir savā atšķirīga pieredze. Nu, ir liels valsts, ir valsts, kurās ļoti spēcīgi šīs papildu pensijas, un citās vispār nav, sapra, nav zināms. Nu, tā ka nevar viens salīdzināt ar vienu modeli. Te nav runa tikai par to, ka Papildus pensijas šobrīd cieš no tā, ka Eiropas centrālā banka eh, ir noteikti turas pie šīs 0% likums. Tas rada daudz problēmas, un es ceru, ka šīs papildus pensijas un šīs pieejamā nauda papildīs tiks izmanto, lai tā nauda, kuru Junkers izmanto, Junker plāns paredz, lai būtu tā, ka ir šis apdrošināšana garantija privātiem uzņēmumiem, uzņēmumiem un arī privātpensiju, jeb eh, papildpensiju fondiem būtu pievilcīgi, ka tas vispār interesē, atal, atmaksātos viņiem. Un es ceru, ka arī tālāk Eiropas investīciju banka varētu pieņemt kādus saistošus labus lēmumus. So, un tālāk, Sofija, par mm, maksāt nespējas apdrošināšanu. Mēs esam noteikuši šeit skaidru kārtību. Nu, tur bija divi tikai izņēmumi Vācijā, vispārējiem tas bija skaidrs. Tā kā arī maksātnespējas jautājums būs ļoti sāpīgs un aktuāls. Un vēl. Man nekad nav, nav bijis īsti skaidrs. Mēs jau viņiem neuzspiežam taču. Drīz papildus pensijas. Nē, mēs vēlamies, lai Tas, kas savulaik komisija lika vienkārši pakatīt galdu. Tātad, ka uzņēmumiem, kas vēlas tieši atalgot tos, kas uzticīgi un lojāli kalpo vienam uzņēmumam ilgus gadus, tas ir ļoti svarīga vērtība. Nevis, ka viss tikai maina darbietas kā zeķis. Un te nu vajadzētu padomāt, kā tas ir pateicības veids Un vēl ir konkrēts jautājums, kas iespējams arī neprādīja šeit, bet te nekad nezinām, kāds varētu būt iznākums. Es piekrītu Ašlēm Foksam par ietekmes novērtējumu, ka tur vēl vajadzētu zināms uzlabojums. Un pats slikākais tiešām būtu delģēti akti. Jo tas paver iespēju, nu tādu lēmumu monopolu piešķirt, kas nekam nav vajadzīgs. Te mēs runājam par demokrātisku struktūru, kuru veidotu uh, un pie kuras būtu jāpieturas. Un visbeidzot, caurskatāmība, kā to noformulēja ceļie. Jā, kuri investēs, kas no tā būs man, kādi ir rezultāti. Jo es savukārt atteicos no papildu pensijas, es nemaz nesapratu, par ko īsti runa. Un es nevēlētos, lai cits būtu šādā situācijā, lai viņam būtu skaidrs īstenībā, par ko ir un kāda ir nosacījuma. Un tā, ka šis debats noteikti būs ļoti interesants. Tas nebūs tikai kā ēnu referenti, bet kā te piedalīsies daudz valsts un kad šo dažādo pieredzi mēs arī ienesīsim. Un piedalīsies debatēs visi tie, kuriem ir jau ļoti nopietna um, pieredze papilpencijām. Nu, kā te kolēģi norādīja, protams, nekas nemainās, vienīgi ir dimanti, uh, mūžīgi mūžos, bet pārējais viss mainās. Bet, ja mēs varam nodrošināt zināmu stabilus noteikumus, tas tiešām būtu arī apsveicami arī papildu pensiju jomā. Paldies, meklējot kopsaucēju. Dank, Tomas Mann. Paldies, Tomasam Manam. Sofija vēlreiz lūdzu vārdu, ja? Vārds. I, I would just like to eliminate a misunderstanding. Jā, nu, vienkārši novērsīšu, dargais Tomas, šo te potenciālo pārpratumu. Tu teici, ka ieorpsiem, lūk, nesot nekāda sakara ar šo te starp paaudžu jautājumu, bet ir gan sakars. Jaunieši, jaunie cilvēki, kas veic iemaksas pensiju fondā, galu galā maksā, atmaksā pensijas, ko saņēma šī brīža pensionāri. Un līdz ar to ir simtprocentīgs pamats runāt šeit par paaudžu solidaritāti, par starp paaudžu attiecībām, tā kā nav runas par to, ka tas ir tikai pirmā pīlāra jautājums. Nē, tas ir arī otrā pīlāra jautājums. Un, uh, tas, ko tu uh, sāc par Betrībstroje un, un, un par šo nodalītību, nu, tas nedrīkst kalpot mums par kaut kādu ie, iegānstu diktēt cilvēkiem noteiktu karjeras izvēli. Nē, šo izvēli izdarīs cilvēki paši. Vai viņi vēlas lēkāt no vienas darba vietas uz otru vai palikt uzticīgi vienam darba devējam, ir svarīgi, lai gala beigās viņi saņemtu godam nopelnītu pensiju. Punkts Um, lai 21 uh, gadu vecs un 71 gadu vecs cilvēks uh, saņemtu godīgu attieksmi uh, un uh, nedrīkst pieļaut to, ka tagad uh, no jauniešiem, jau gados jauniem cilvēkiem tiek nosmelts un prasīts nesamērīgi daudz salīdzinot ar senioriem, tie, kas šobrīd ir senioru vecumā. Uh, Eh, un eh, šis aspekts pilnīgi noteikti ir jāmaina. Nu, ko šobrīd neviens vārdu vairāk nelūdz? Tomēr, analīdz tāds, lūdzu vēlreiz. Thank you, Chair. I'll, I'll be... Paldies, eh, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Nu, mani dara nedaudz bažīgu atsevišķu izteikumu šajā sarunā. Es personīgi uh, esmu viensprāts ar bažām, kas te tiek paustas. Ne jau tāpēc, ka es aizstāvētu kādas noteiktas intereses, um, arotbiedrības vai lielos darba devējus. Nē, nebūtu. Um, es uh, patiešām esmu arotbiedrības locekli, tāpat kā miljoniem citu eiropiešu manā valstī, Eiropā, bet galvenokārt tāpēc, ka darba pensiju schēmas uh, fondi Uh, pēdējā laikā ir uh, darbojušās daudz labāk, efektīvāk nekā privāti fondi, un ir laiks, pienācis laiks to atzīt. Savulaik darbojos arī akadēmiskajās aprindās. Uh, Mm, un tobrīd eh, es eh, piedalījos ļoti plašā, tādā daudz, tātad milzīgā mm, eh, darba pensiju schēmā, un tur bija ļoti precīzi atrunāti līdz pēdējiem sīkumam visi šie noteikumi, tur ētiskas investīcijas un tā tālāk, kas bieži vien, ko nevar bieži vien sacīt par atsevišķiem privātajiem pensiju fondiem. Uh, ko varbūt eh, citā gaismā mēģināja pasniegt kolēģi no zaļā, <clears throat> zaļās mm, partija grupas. Un mums ir jāsauc lietas īstajos vārdos, mēs nedrīkstam atstāt eh, nepārunātus eh, jautājumus, kas ir samilzuši, sasāpējuši, piemēram, šī te sloga pārdalē par sliktu gados jaunākiem darba ņēmējiem uh, un, un citus uh, jautājumus. Uh, par to visu ir jārunā. Mēs runājam par tiem, nu, tām saitēm, kas, kas kopā sasien mūsu sociālo struktūru, un mums tas ir jā, jādara piesardzīgi, prātīgi, nesaraujot šo sociālo uh, audeklu Eiropā. Un Mani tiešām satrauc, ka savulaik Empel ir eh, piedalījies šajās sarunās, tagad eh, tās ir pametas novārtā. Ehm, tie sociālie tātad aģenti, kas ir piedalījušies šajās sarunās, ehm, ir vīlušies, eh, jo viņi gal galā pārstāv miljoniem eiropiešu. Nu ko, mums būtu vēl desmit minūtes lai uzklausītu komisiju un atkal vēlreiz referentu. Ja vien kāds cits vēl nevēlas ko piebilst. Lūdzu, Visnekungs. Visu. Sīs vadā. Mikrofonu lūdzu. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Tā, jā. Mm, nu, mans vārds un uzvārds nav man vienīgajam jāatzīst. Tas eh, arī atzīmēt. Eh, paldies eh, par šo iespēju piedalīties šai sarunā, paldies referentam. Mums tiek piedāvāta ļoti objektīva situācijas analīze. Mm, tātad izskanēja daudzi komentāri, lielā mērā varam tam visam piekrist, varbūt tikai pāris aspektos šeit mums būtu par kaut, kaut kas, par ko diskutēt. Eh, Jorp eh, versija 2.0, nu, jā, to var saukt arī tā, eh, lai tiktu nodrošināts. Savulaik tā bija ļoti augsta līmeņa, tāda vispārīga līmeņa direktīva. Un mm, ir pienācis laiks tagad prasīt, vai tā joprojām darbojas tik labi, kā mēs to vēlamies. Uh, vai situācija nav mainījusies tik tālu, ka um, būtu pienācis īstais brīdis veikt atsevišķas korekcijas. Viens iemesls jau tika minēts, uh, mainās šī tā ainava kopumā un uh, vairāk arī fondi ir devuši signālu, ka viņi labprāt izietu pārobežu arēnā uh, darbotos, ir pieprasījums, tāpat arī šī tendence atsevišķās dalībvalstīs ka vairākās valstīs IRP eh, e kā tādi nedarbojas, tādu nav, bet eh, ir zināms pieprasījums, un tāpēc būtu eh, jāpavēr iespējas IRPiem e uzsākt darbu, ienākt šādās valstīs. Un tas, principā, ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs, principā, vienprātīgi tika panākt vienprātība padomē. Runa jau nebija par tām 4-5 valstīm, kur šādi, šā, šāda veida fondi darbojas, runa ir par to valstu vēlmi, kas vēlētos, lai tajās darboties šādi fondi. Un tā kā tas ir jautājums, kas principā interesē, skar lielākā vai mazākā mērā visus, jo mēs visi vēlamies, lai IRP e eh, darbotos efektīvi, eh, pamatoti Tālāk īsumā rēģēšu arī uz kritiskākas dabas piezīmēm no nu, kolēģa puses. Tika minēta sociālā dimensija. Komisijas priekšlikumā padomas pozīcijā mazāk eh, nošķir pašu iorpu būtību no to pārvaldības vairākās valstīs eh, tie darbojas eh, efektīvi, par to eh, nav šaubu, par to nekādu komentāru netiek pausti. Runa ir par to, kā garantēt to, ka paši šie tie IORPI nodrošina pienācīgu riska pārvaldību, lai varētu pildīt savu sociālo funkciju. Tātad, lai pildītu sociālo funkciju, pirmkārtām ir Eh, nu, tātad tīri finansiāli visam jābūt eh, saprātīgi, pamatoti, mm, un komisija nekādā ziņā to negrasās noliegt vai apstrīdēt, eh, kā tātad gala beigās ir šī sociālā funkcija, bet, nu, tas pirmām kārtām ir nodrošināms caur adekvātu mm, finanšu darbību. Jautājums par ietekmes izvērtējumu Eh, šo te struktūru. Eh, komisijas iekšēnē ir negatīvi viedokļi izskanējuši tīri no institucionālā viedokļa. Eh, kolēģi ir lēmusi un liek priekšā šādu risinājumu, bet no otrām kārtām mm, lieta bija tā, ka šai, šai ietekmes izvērtējuma struktūrai uh, būtu kaut kādā veidā jāprognozē nākotne, kas ir ļoti uh, sarežģīti, jo īpaši, ja eh, tagad te tiek uh, noņemtas robežas, uh, fondi iziet pārobežu arēnā, uh, ir ļoti grūti prognozēt, kas tur beigās uh, sanāks, vai pēc pāris gadiem nebūs jau tūkstošiem jorpu, uh, vai, vai gluži otrādī. Uh, um, nu, te var izdarīt minējumus, bet kaut ko prognozēt ir grūti. Ehm, tātad šī te mm, nu, neiespējamība eh, prognozēt ehm, daudz maz drošticami nākotni. Un komisijai nekas cits neatlika, kā izlemt. Gal galā tas ir politisks priekšlikums, te padomē tas ir tāpat ka galbeigās tas ir politisks lēmums, kas tiek pieņemts, eh, pieņemot eh, zināšanai eh, šī brīža situāciju. Un tāds, nu, tas ir. Paldies! Liels paldies, Brajans, referents. Liels paldies, priekšsēdētāji. Gribētu sirsnīgi pateikties arī visiem kolēģiem un ēnu referentiem. Paldies jums par diskusiju, manuprāt, tiešām ļoti vērtīga sākotnējā diskusija par šo priekšlikumu. Vajadzēja sākumā atsaukties uz Tomasa Manna klātbūtni, jo 2003. gadā viņš bija pirmais referents, kas tātad um, izveda cauri šo priekšlikumu, tādēļ ļoti vērtīgs viņa pienesums komitejā un pozitīvi viņam izdevās 44 balsis par viena pret. Uh, Nu, nezinu, ko tas rāda šāds um, tātad balsojums, bet to vajadzētu atzīmēt. Tomēr daži komentāri no manas puses. Sākumā par papildus pensiju sistēmām. Jā, šeit mēs runājam par darba devējiem, kas veic iemaksas, bet maksājam arī, runājam arī par darba ņēmējiem, kas daļu no šava, savas algas ik nedēļas vai ik uh, mēnesi nodod iemaksā schēmā. Un pēc būtības tātad tā ir um, algas daļa, no kuras atsakāmies ar ideju, ka nākotnē tās tiks saņemta atpakaļ. Un tas nozīmē, ka ir šeit partnerība zināma starp darba devēju un darba ņēmēju. Un man nav nekādu problēmu ar to, ka tiktu izstrādāt ziņojums, ir tikai pienācīgi. Tātad, jo te mēs runājam par horizontālu pieeju darba politikai, jautājums par to, ko darba devē, ņēmējs darīs. Uh, um, kādu darbu izvēlēsies, jo tas ir lēmums par nākotni un tā ir arī viņu nauda, kas tur nonāk. Tādēļ darba ņēmējiem ir būtiski tomēr uzticēties tai sistēmai, um, kuru tie izvēlas un ko izmanto darba devēji. Tātad neatkarīgi no tā, vai liels vai mazs uzņēmums, ir svarīgi, lai šie cilvēki zinātu, kur viņi iemaksā sistēmas ietvaros. Jo viņi tomēr apņemas, ka nākotnē um, viņiem būs arī pieejams finansējums un būs nauda kādā brīdī. Tātad zināmā vecumā, kas tiek sasniegts, tādēļ nepieciešama caurs, caurskatāmība. Ir jāsaprot, kur iemaksā, kur, kur šī nauda nonāk, tur es pilnībā kolēģiem piekrītu. Tomēr vēl kāda lieta. Ir vairākas valstis, kurās ir izveidotas ļoti sarežģītas pensiju uzraudzības sistēmas, pensiju ombuds un sūdzību iesniegšanas sistēma un uh, Mm, veselu virkni ar informāciju, bet ir dažas valsts, kas to nav paveikušas. Nu, te es negribētu izcelt uh, kādus labos piemērus vai rādīt ar pirkstu uz citiem. Gribēju vienkārši norādīt, ka te mēs runājam par nākotni un mēs, mums vajadzētu vienam no otra mācīties. Piekrītu kolēģiem, mēs varam viens no otra pieredzes mācīties, lai saprastu, kas tad īsti ir paveikts. Piekrītu Sofijai, Nevajadzētu šeit runāt par četrām vai piecām valstīm tikai, kas lēms. Tātad tikai četras vai piecas valsts um, domās, ka tās ir vienīgās, uz ko tas attiecas. Nē, mēs runājam šeit par visiem Eiropas pilsoņiem. Ir svarīgi, lai pensijas nepazustu, nu, neatkarīgi no tā, vai mēs runājam par pirmo pīlāru, kur ir um, milzīgs risks, jo um, tātad sistēma ir tāda, kā tā ir, bet otrkārt Jādomā arī par to, ka sociālās apdrošināšanas fondi pirmajā pīlārā varētu būt nepietiekami. Otrkārt, mums jābūt pietiekami ambicioziem, lai visiem Eiropas pilsoņiem būtu cerība un iespēja um, tātad iesaistīties kapitāla uzkrāšanas pensiju sistēmā. Un tādēļ es varu pie, pievienoties um, komisijai un tātad kopā ar komisiju padomu mums jāskatās, vai varam izveidot šādu sistēmu, kas nebūtu birokrātiska, kas neradītu papildus izmaksas, šeit pilnībā pievienojas Ešlijam teiktajam, tā būtu sistēma, kas uh, veicinātu jaunu IORP izveidi, jo īpaši pārrobežu kontekstā, kur nav mums uh, pēdējo 12 gadu laikā izdevies panākt rezultāts. Tādēļ jābūt ambicioziem, un tas ja, attieksies uz visiem Eiropas pilsoņiem, neatkarīgi no tā, no kuras valsts viņi nāk. To gribēju norādīt, jo es negribētu uh, jo īpaši tajās valstīs, kur ir um, tātad pieredze ar iorpu un šīm schēmām, es negribētu, lai um, tātad viņi atteiktos no visa paveiktā. Tomēr, kā jau Sofija norādīja, tas nekādā veidā nenozīmē, ka mēs nevaram apšaubīt to, kas notiek šajās valstīs. Nīderlandē zinu ļoti um, tātad būtiski esat mainījuši savu pensiju aptvērumu un sistēmas, jo piepriekšējā pieredze bija slikta. Un, nu, tas ir jāizvērtē, Tieši tāpat kā attiecībā uz visām citām sistēmām, un tas tas, kas mums jāpeic, jāpaveic. Migals jautāja par investīcijām, par to runāja arī zaļo grupas pārstāvis. Manuprāt, šis dosjē patiesībā m, mm, rāda mums iespēju, ka Eiropas ekonomikas kontekstā runāt par ilgtermiņa investīcijām saistībā arī ar Junkera plānu, un tādēļ ir būtiski nodrošināt caurskatāmību un informāciju par pensiju schēmām, lai tādējādi nodrošinātu, ka cilvēki ērti jūtas ar izvēlēto fondu, un lai būtu pārliecināti, ka tas nesīs gaidāmos rezultātus. Tādēļ, manuprāt, šī bija lieliska sākotnējā diskusija priekšsēdētāja kungs kolēģiem un ēnu referentiem un visiem pāriem, kas ir ieinteresēti šajā dosē, uh, esmu atvērts noteikti sastrādāšos ar kolēģiem, iesim uz priekšu, tātad nonāksim pie risinājuma, bet nākamā priekšlikuma daļa ir nodrošināt publisku uzklausīšanu, ja nu komiteja un kolēģi tam piekrist. Un nepacietību gaida mūsu tālākās diskusijas, lai varētu panākt progresu. Paldies! Dank, Brian! Paldies, Brian! Tālāk eh, process ir tāds, ka 15. un 16. jūnijā izskatīsim ziņojuma projektu, un tad septembri, līdz septembri varēs jāgatavot grozījumus, un tagad vēl pēc plāna novembrī būs balsošana. Ar diskusijām būs karš un pietiekami ilgs laiks, laiks atvēlēts. Paldies visiem, kas piedalījās. Tagad ķertos pie ceturtā darba kārtības jautājuma, kur mēs pārlikām investīcijas ekonomiskai izaugsmē un darbvietu radīšanai. Nu jā, atcerieties iepriekšējais komisijas ziņojums. Bija tagad savādākā jaunā formātā, un mēs kā ekon sagatavojam savu atzinumu. Un tagad esam gatavi šeit izskatīt attiecīgos grozījumus. Uzreiz vadošu vārdu Kostas Mafrīdis. Kā referentam lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Should we give a couple of minutes for the people to... Mirklīt iepauzēt, lai visi var atstāt zāli. Okay. Alles gut. All right. Um, 80 amendments in total. Kopumā tika iesniegt 80 grozījumi. nerunāšu par tiem detalizēt šobrīd. Bet koncentrēšos uz galveniem jautājumiem. Pirmkārt, komentēšu kādu grozījumu, ko iesniedza Kāriņa kungs kur pilnīgi skaidri bija norādīts, ka trešais pants uh, līgumā par Eiropas Savienības darbību iekļauj sevī mērķi veicināt teritoriālos kohēziju, solidaritāti un tā tālāk starp dalību valstīm. Un priekšsēdētāji ir labs iemesls, kādēļ sāku ar šo jautājumu. Ja paturam to prātā, un tas nemainīsies, tad solidaritātei un efektivitātei ir jābūt vienas medaļas abām pusēm. Nu, un tādēļ mums jāsaprot, ka lielā daļā grozījumu ir tik ļoti daudz detaļu un tehnisku elementu, ka varbūt tie ir ārpus atzinuma aptvēruma. Otrakārt. Svītrojumu bija visai daudz. Pirmkārt, piemēram, par investīcijām tika svītrot šī klauzula. Tālāk līdzfinansēšana struktūrālajam Eiropas struktūra fondam. Tālāk deficīta aprēķini saistībā ar stabilitātes un izaugsmes paktu un daudziem citiem jautājumiem. Tajā pašā laikā ir arī grozījumi par mikro un MVU lomu. Paturot to visu prātā. Mums jāatzīst, ka nepacietību gaidu mūsu tālāko, tātad turpmāko nākamo sanāksmi ar ānu referentu rīt, bet tajā pašā laikā man ir jāatzīst, ka būs visai sarežģīti panākt kompromisus par šiem jautājumiem, jo šķiet, ka daļa no grozījumiem ir visai tātad pretrunīgi. Vēl kāda lieta, ko gribētu pilnīgi skaidri norādīt. Jau kāds atzinums par kohēzijas politiku un solidaritāti ir pilnīgi skaidri jāsaprot, ka kohēzijas politika politika attiecas uz visām dalībvalstīm un visiem reģioniem. Tomēr esam krīzes laikos un mums jāsaprot, ka daži reģioni cieta smagāk no krīzes. Tas ir fakts, ko nevaram noliegt, un ja mēs runājam par kohēzijas politiku, mums ir jārunā salīdzinošā veidā. Nu, piemēram, zinām, ka daži reģioni cieši no augstākiem bezdarba rādītājiem. Tas mums ir jāņem vērā. Nevaram runāt tikai vispārīgā līmenī. Nu, jebkurā gadījumā. Manuprāt, ir tiešām svarīgi, lai mums visiem rītdien būtu godīgas diskusijas, atklāts diskusijas ar ēnu referentiem, un cerams, ka mums izdosies panākt plašus kompromisus. Lai mums būtu balsojums par lietām, par ko visi varam vienoties, kas mūsu visu prāt ir jāiekļauj šajā atzinumā. Tomēr tajā pašā laikā gribētu uzsvērt, ka ir vairākas lietas, vairāk jautājumu, kur ir tomēr jārunā par principu. Tās ir lietas, kur neizdosies panākt kompromisu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Kostas, par šiem ievadvārdiem. Uzreiz vārds Dēna referentam Ivanos Lietičs. Thank you very much. Es... Paldies. Kā jau referents pareiz norādīja, Ir daudz lietu, par ko noksēs, nāksies vienoties rītdienas sanāksmē. Gribētu uzsvērt, ka ir patiešām svarīgi paturēt prātā to, ka ir nepieciešama cieša saikne starp kohēzijas politiku un ekonomisko politiku, un nevaram tās atdalīt. Galu galā tām ir vienots mērķis, ilgspējīgs valsts finansējums, ekonomikas politika un spēcīga ekonomiskā un reģionālā politika, kas būtu orientēta uz rezultātiem. To nedrīkstam aizmirst. Tas ir tas, kas jāpanāk šī ir tā saiknes starp ekonomikas un kohēzijas politiku. Un daudzi kolēģi ar savu grozījumu palīdzību tieši uz to arī norādīja. Tādēļ es ceru, ka rītdienas sanāksmē mums izdosies to pārrunāt. Kohēzijas politikai jāveicina Eiropas pusgada īstenošana, valstīm specifiskās rekomendācijas un tieši arī pretēji Eiropas pusgada uh, lomai un mērķim jābūt stiprināt konkurētspēju un administratīvo kapacitāti. Un tātad struktūra reformu mērķis. Daudz pētījumi ir uz to tieši arī jau norādījuši. Izskatot grozījumu priekšlikums, jāsaka, ir daudz atšķirību. Kolēģiem viedokļi dalās attiecībā uz līdzfinansējumu, kā jau jūs to norādījāt. Un jāpaturprātā arī tas, ka Eiropas finansējums ir tikai viens no finansējuma avotiem. Ir daudz dažādu finansējuma avotu dažādās valstīs. Eiropas fondi ir viens no šiem avotiem. Nu, tiem ir jābūt iekļautām tātad šādā plašākā valsts plānā, kas veltīts attīstībai. Nevaram nodalīt operatīvās programmas vai partnerības nolīgumus, kuru mērķi ir noteikti operatīvajās programmās. Nevaram to nodalīt no valstu reformu programmām un konverģences plāniem. Tas lietas, kam jābūt saistītām. Tādēļ valdībai ņemot vērā pieejamo finansējumu, ir jāiet viens ceļš. Nevajadzētu izmantot tātad valsts finansējumu vienam mērķim un Eiropas finansējumu citiem mērķiem, pretrunīgiem mērķiem. Šī lietām jābūt kopā un jāsasauc. Tādēļ, manuprāt, nav nepieciešams izslēgt valsts līdzfinansējumu no deficīta aprēķiniem ja Eiropas fondi, Eiropas finansējums ir iekļauts arī politikā kā tādā. Bet, nu, tas ir jautājums, kur mums būs lieliski iespēja tālāk pārunāt. Pamanīju arī, ka daļa no grozījumiem jau parādās ziņojumā, ko sagatavojas kolēģis Tomas Deutsch no reģi reģionālo lietu komitejas. Un tad mēs skatīsimies, kā varam kombinēt šīs lietas tātad ar ziņojumu vai izslēgt no mūsu atzinuma vai kā tāda. Paldies! Dziękuję bardzo, pani Paldies, priekšsādātāji. Šis debats ar investīciju plānu, nu, bez pārsteigumiem, ir, protams, radījuši ļoti daudz grozījumus. Es domāju, tagad tas ir tīri apsveicami, ja mēs tiešām veidam tādu horizontālu pieeju. Vienlaikus mēs nevaram, protams, pārs, uh, zaudēt vispār izpratni par kohēzijas politikas lomu dalībvalstīs. Kohēzijas politika ir vērsta to, lai samazinātu dažādu veidu atšķirības dalībvalsts iekšēnē un dalībvalsts starpā. Tam, protams, var būt tieši ietekmi uz ekonomiku, tomēr tas pirmkārt gan nav makroekonomikas instruments, un tas ir nekādā veidā nevar aizstāt dalībvalstīm nepieciešamās reformas. ja dalībvalsts neīsteno nacionāla līmenī makroekonomikas politiku un nereformē to, tad, nu, tur arī nekāds kohezijas plāns neklāps. Un es skatās, ja būtu pret visiem pretējiem grozījumiem un atbalstīt to, kas tieši uzsver šādu domu. Par piekto punktu es tur neiesniedzu grozījumu, bet es redzu, ka daudz savukārt tieši ir iesnieguši grozījumu par šo jautājumu. Es atbalstu to, ka arī Eiropas sociālā fonda un struktūra fonda līdzekļus neiekļautu un šīs ieguldījuma strateģiski investīciju fondā neiekļauj valstu budžeta aprēķinos, deficīta aprēķinos. Tā kā tiks izvēlēt konkrētie projekti, kurus atbalstīs, nu mums ir jābūt pārliecībai, kā ka te nebūs tāda uh, iespēja, ka nauda vienkārši tiek pārcelt no vienas puses mm, uz otru. Tur jābūt reāli jaunai naudai un reālam plānam, kādā veidā veidojas publiskā privātā partnerība, o, kas ir nozīmīga Eiropas projekta ekonomikai. Mums nevajadzētu pieļaut kaut kādu mākslīgu dalījumu Eiropas dalībās starpām. starp Eirozonas valstīm un ne Eirozonas valstīm. Es atbalstu arī ideju par to, kā mēs stiprinām vienotu tirgu. Tāpat arī stiprinām likumdošanas procesu, bet es neatbalstu vēl spēcīgāku banku savienības integrāciju. Es domāju par spītām, ko teica nu pats referents te īstenībā ir iespējams rādīt ļoti, ļoti labu tekstu. Paldies! Paldies, Taislav! Nu, ko, kas bija plānots, ka Nikolai izteiktos, tāpat arī Nedzo Lapes Meļo, ko vadā arī nav, un neviens cits vairs nav vispār zālē. No viņiem. Nu, tad vārds Ernestam vārds no zaļiem, lūdzu. Paldies! Kā jau iepriekš norādīja, šis teksts mums šķiet ļoti labs, un tas liekas ir fokusējis un koncentrējis uz svarīgākiem jautājumiem. Es vēlētos tikai tad arī te pieskarties vēl pāris jautājumiem, kas man pat ir svarīgi un vēlos norādīt, ko norādīs arī referents. Ir dažas lietas, kur mums varbūt ir atšķirīgi viedokļi starp mūsu politiskām grupām. Bet nu paskatīsimies, kā varam to atrisināt. Pirmkārt jau atsauc uz Junkera plānu. Te nu vajadzētu tomēr piedāvāt tādu neitrālu valodu. Mēs vēlamies, lai būtu pārliecība, ka esam izmantojuši neitrālu formulējumu. Objektīvs formulējums domā tieši par Junkera plānu. Tālāk. Bez atsevišķiem mēs mēģinām piedāvāt neutralitāti domājot par izvēlētiem projektiem. Tad ir jābūt strateģiskai izmantošana un strateģiskie kritēriji. Ir jāizvēlas tādi projekti, kas sniedz vislielāku sociālo un atdevi vidēju. 664. tur mēs runājam par nepieciešamību nodrošināt labāku valsts iestāžu sadarbību ar uh, investīciju fondu. Tas ir ļoti svarīgi. Un tāpat arī, ko jau iepriekš citi kolēģi norādīja, šis strateģiskais izaugsmas plāns ir tik ļoti nozīmīgs un mūsu īstenošanas veids ir ļoti svarīgs. Nu, un tad ir vēl daži citi grozījumi, ko spiedāt tautas partija un aldi, kas notiek par fiskālo konsolidāciju un konsolidāciju pēc būtības mūsu valstīs, tātad, kas ir vairāk perifērijas valstis. Un viņi varbūt bija galvenie mēs tieši, lai saņemtu kohēzijas atbalstu, bet tieši koncentrēties atsevišķiem tikai zonām. Tā atrodas tāds iespējas, ka kohēzijas politika tiek apdraudēta tieši tāpēc, ka iepriekš tā nav īstenota vienotā veidā. Nu, ir jārunā par, protams, jaunu kohēzijas veidu vispār politikas izpratnē Eiropas Savienībā. Tieši to es uzsveru savos grozījumos. Mm. Nu, labi, un vēl ir citi, kurus iespējams varēsim atbalstīt. Un arī citu politisko grupu nostājas mēs droši vien varēsim skatīties. Piemēram, liberāļi, kur runā par papildus izdevumiem, vai sociāldemokrāti, kas pieprasa nodarbinātības veicināšanai, izmantot šo fondu. Nu, tas arī mums interesē. Tā kā tas arī viss šobrīd lielos vilcienos. Paldies! Paldies, Ernest! Es redzu, ka komisija rakstīja piezīmes, vai jūs arī vēlaties kaut ko teikt par to visu? Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsādātāji. Mēs varam piekrist daudzajiem komentāriem, varumam. Būtu daži iebildumi, protams, par, piemēram, to, kā, ja valdības neko neizdara un nenodrošina kohēzijas politiku iepriekšējā programmēšanas periodā, kohēzijas politika sniedz atbalstu visām valstīm arī kas bija ļoti smagi cietuši finanšu krīzē, un mēs pat samazinām valsts līdzmaksājumu daļu. Un tagad tas bija skaidri atspoguļojums arī ieteikums novērtējumā, ko kohezijas politika izniegus dalībvalstīm. Tas tā ziņojumā parādās. Tas bija tas galvenais, kas man bija vēlreiz jāizceļ. Bet jums būtu kaut kādi precīzi ziņojumam saistīti jautājumi, es, uz, es uz tiem labprāt atbildēšu. Paldies. Nu tad pēdējais vārds vēlreiz referentam. Lūdzu. Kostas. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, pavisam īsts komentārs. Manuprāt, mēs visi esam viensprāts par šī atzinumā zinām tādu punktu. Kohēzijas politika un ekonomikas politikas iet roku rokām. Taču mūsu viedokļi dalās jautājumā par to, cik lielā mērā kohezijas politika ir jāpiemēro un jāizteno bez konkrēts sasaists ar nacionālo ekonomiku. Ja mēs esam viensprāts, ka solidaritāte ir galvenais kohēzijas politikas uzdevums un jēga, tad tas, protams, mums liek vēlreiz atgriezties pie vispār makroekonomikas dažām pamatu uzstādījumiem un maks doktrīnām. Bet, nu, es domāju, mums būs ļoti arī labs dialogs. Turpināsim to rītdien, un tad redzēsim, kas notiks tālāk. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies referentam! Tālākais plāns ir šāds. 20. aprīlī balsojums komitejā, Regi komiteja balsot 4. un 5. maijā. Labi, šis jautājums ir izskatīts tālāk. Desmitais darba kārtības jautājums, jebkurš cits jautājums. Vai ir kādam kādi ierosinājumi? Nē, nav. Un līdz to beidzam sanāksmi. Un 11. punkts beidzamais ir tāds, ka atgādinu jums, ka tiekamies 20. aprīlī ekonomi komitejā. Visiem visu to labāko starp laikām.